Meine Damen un Herren, liebe Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Doch... Es eh, negribētu pārāk vilcināties, tāpēc sāksim darbu. Es zinu, ka mūsu referente Pervānša Beresa jau ir ceļā no savu biroja, tūlīt ieradīsies, un es vienkārši izmantošu šo laiku, lai uh, nokārtot dažas administratīvas lietas. Pirmkārt, norādīšu uz to, ka šodien uh, Mēs esam uh, pilnībā aprīkoti ar tūkojumu iespējām, tātad katrs varēs runāt savā dzimtajā valodā. Darba kārtība jums ir izsūtīta, neesmu saņēmis nekādas papildinājumu vai mainījumu, mainīšanas pieteikumus, tāpēc to es uzskatu par pieņēmtu. No manas puses šodien nekādu īpašu paziņojumu nebūs, gribētu tikai norādīt uz to, ka šodien ir tā diena, kurā Pervanša Bērēsa kā referenta oficiāli iesniegs ziņojumu. Rīt tas tad tiek nosūtīts tulkošanai. Tas tiek sastādīts franču valodā. Šis ziņojums jūs zināt, ka mēs uh, esam uh, panākuši to, ka uh, angļu tulkojums tiek veikts pātrināti, lai angļu ziņojums būtu pieejams jau 17. maijā. Bet, ja Pervanš piekristu, un es nedomāju, ka viņa iebildīs, tad es gribētu mēģināt, eh, lai jau franču valodā šis ziņojums rīt tiktu izsūtīts visiem deputātiem. Mūsu pēdējās eh, sanāksmes protokols 18. martā, kas notika, ir izdalīts. Lūdzu, pieņem to zināšanai un arī protokols no pēdējās koordinātoru sēdes, kur notika 29. aprīlī, arī ir izdalīts. Līdz ar to mēs nonākam pie šodienas sēdes saturiskās daļas. Šī ir pēdējā sēde pirms vasaras pārtraukuma, un mums šodien darba kārtībā ir tematiskais dokuments, darba dokuments, kuru ir uh, sastādījusi mūsu kolēģi Regīna Bastoša. Uh, un tās nosaukums ir ekonomikas izējas stratēģijas, strateģiski risinājumi ekonomiskās krīzes pārvarēšanai, finansiālajiem un monetāriem aspektiem, VU inovācijas un jaunas ilgspējīgas izvilksmes iespējas. Tas ir ļoti plašs tēma loks, un es tiešām apbrīvoju mūsu kolēģi, ka viņa tik plašam tēma lokam uh, īsā laikā pievērsās un tādā īsā veidā to apskatīju, bet es priecājos, ka viņi to darīja un ka šis ziņojums mums ir pieejams tagad. Es gribētu uh, aicināt, ka mēs rīkojamies uh, kā vienmēr. Labdien, Pērvanša! Mēs tikko sākam mūsu sanāksmi. Tātad es gribētu jūs, Regīna, lūgt uh, īsumā varbūt izklāstīt uh, būtiskākos punktus, uh, būtiskākos uh, uh, risinājums jūs ziņojumā, lai mēs varam sākt diskusijas, un mēs esam paredzējuši, kā jūs redzējāt darba kārtībā, ka mums būs uh, diskusijām laiks līdz pieciem pēcpusdienā, bet mums nav obligāti tik ilgi jārunā. Un pirms es uh, oficiāli dodu vārdu Regīnai Balstošai, es gribētu vēl sveikt pie mums apmeklētāju grupu no Sardīnijas. Tā ir studentu grupa. Uh, kas nāk no Focus Europe uh, iniciatīvas. Viņi tika izvēlēti ne tikai viņas, uh, viņu intereses pēc, bet arī tāpēc, ka viņi ir parādījuši ļoti labu sniegumu un viņi var mūs apmeklēt šodien Briselē. Un man ir liels prieks, ka Eiropas jaunatne uh, joprojām ir ieinteresēta Eiropas attīstībā un Eiropas parlamenta komiteja darbā. Un jau tagad gribētu sveikt uh, arī uh, grupu, kas ieviesies nedaudz vēlāk. Uh, tie ir uh, nedaudz vecāki cilvēki, kas kādreiz strādāja finanšu jomā. Re Regina Bastoša, lūdzu, mums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Paldies, cienītie kolēģi. Šodien es uh, jums e, prezentēšu manu strateģisko dokumentu un e, vienlaicīgi ar Pervenšu Beres kundzi, kur savu ziņojumu ir nosūtījusi tulkošanai. No sirds ceru, ka mans ieguldījums e, Pervenšas Bereses gala dokumentā būs nozīmīgs. Tātad es esmu mēģinājusi šajā darba dokumentā runā tieši par tām jomām, kuras ir minētas šā dokumenta nosaukumā. Proti, e, šeit ir pieminēta arī MVU Eiropas Savienībā un par tiem arī diskutēšu. Pirms pieskaros galvenajām šajā dokumentā izklāstītajām rekomendācijām, es vēlētos pieminēt, ka šajā dokumentā mēs runājam par tām stratēģiskajām vērtībām, kuras, manuprāt, ir neatņemama sastāvdaļa uz tā ceļa, ko mēs vēlamies redzēt Eiropai izējot no šīs krīzes. Tātad mēs runājam par dažādām brīvībām, solidaritāti un atbildību. Tie ir trīs vaļi, uz kuriem balstās gan sociālā sociālais taisnīgums, gan arī citas Eiropas vērtības, un es esmu mēģinājusi visas šīs vērtības iekļaut šajā ziņojumā. Kā jau mēs zinām, šī krīze nav tikai ekonomiski, sociāli, finansiāli, tā ir arī vērtību krīze. Un raugoties uz mana darba dokumenta rekomendācijām, tad tajās arī parādās tas, ka mazie un vidēji uzņēmumi, kā jau ir zināms, ir Eiropas ekonomikas dzinēja motors. Un vieniem no mehānismiem, būtu jābūt mazo un vidējo uzņēmumu darbības inovācija, jo šie uzņēmumi tiešām ir Eiropas nākotnes ekonomiskās izaugsmas pamats. Un mums būtu visiem spēkiem jāizvairās no konkurētspējas ierobežošanas vai kropļošanas. Cits moments, kas ir ļoti svarīgs MVU, ir pieeja kredītiem. Tas attiecās faktiski uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, jo vairākas reizes ir dzirdēts, ka finansu atbalsts no banku puses brīdī, kad eh, finanšu krīze uzplauka savā lielākajā plaukumā, uh, Bankas uzreiz eh, pārtrauc finansējumu sniegšanu MVU, un šobrīd kreditēšana ir tikpat kā apstājusies. Ja mēs eh, nepalielināsim pieeju kredītiem, tad es domāju, ka visa Eiropas ekonomika būs lielās briesmās. Protams, ka mums ir jānodrošina arī kredītu garantijas sistēmas MVU. Mums ir jāskatās arī uz iekšējā tirgus kapacitāti kā nodrošināt jaunas biznesa iespējas Eiropas Savienībā. Tātad mēs runājam par visu Eiropas platformu, kurai būtu jāpalīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nodarboties ar uzņēmēju darbību. Un šī visa Eiropas platforma mazo un vidēju uzņēmumu darbības atbalstam būtu ļoti veiksmīgs atbalsta instruments kas e, varētu nodrošināt adekvātu uzņēmēju darbības uzsākšanas klimatu Eiropā. Vēl bez tam tas e, darbosies arī kā papildus moments pārvalstu uzņēmumiem, kuri vēlas aktīvi darboties. Vēl bez tam mums ir nepieciešama arī tiesiskie instrumenti uzņēmēja darbības atbalstam. Mēs runājam par mazo uzņēmumu likumu. Mums ir nepieciešams eh, to padarīt daudz elastīgāk, un tam ir jānodrošina labāki darbības apstākļi. Mazo uzņēmumu likums ir jāpārskata. Un eh, es vēlējos lūgt Beres skundzē to minēt viņas ziņojumā. Mums šis likums ir jāpārskata, Tātad mazās uzņēmē darbības akts, mums ir tajā jāiekļauj spēcīga sociālā dimensija. Protams, ka galvenokārt par MVU ir atbildīgi, atbildīgas tieši dalību valstis, un tomēr mums no Eiropas puses vajadzētu mazliet uzspiest sociālā aspekta iekļaušanu. Mums ir jānodrošina adekvāti konkurences apstākļi, jo tikai tā Eiropā varēs radīt jaunas darba vietas. Cits specifisks aspekts kuram vēlētos pieka, pieskarties, ir tā saucamās vienas pieturas aģentūras visiem administratīvajiem jautājumiem, ar kuriem saskars MVU. Mēs nevēlamies palielināt birokrātiju. Mums ir nepieciešams straumēt visu procedūru, un mums ir jāizveido vienas pieturas aģentūra. Jāsaka, ka daudzās dalību valstīs tādas jau ir ieviestas, un tomēr es vēlētos tādas redzēt it visās jo tas tiešām veicina uzņēmē darbības klimata uzplaukšanu Eiropā. Vēl bez tam mums vajadzētu runāt arī par, e, par izglītošanu un par paraugu prakses apmaiņu starp dažādām dalību valstīm. Līdz ar to es vēlētos Eiropā redzēt tā saucamo atbalsta tīklu, un tie, kuri ir vispieredzējušākie uzņēmēji darbībā, ir tieši tie, kas ir ilgi strādājuši, proti tuvu pensijai. Bet patiesībā tieši šādi cilvēki, tieši šādi darbinieki var sniegt pievienoto vērtību daudziem uzņēmumiem. Līdz ar to es uzskatu, ka aiziešana pensijā varbūt kaut kādā veidā vajadzētu pārvērst šādā Eiropas Savienības līmeņa eh, padomdošanas tīklā, kurā varētu izmantot šo cilvēku iegūto pieredzi. Cits svarīgs punkts šajā dokumentā ir mazie un vidēji uzņēmumi, kuri rāda labklājību tieši vietējā līmenī. Jāsaka, ka eh, labklājības veicināšana vietējā līmenī var palīdzēt izkļūt no krīzes, ieguldot vietējās tautsēmniecības attīstībā un nodarbinot cilvēkus. Es e, nesaku, ka ieguldīšana sabiedriskajā sektorā ir slikta, un tomēr valsts līmenī ir slikta, un tomēr mums tas ir jāatbalsta, jāatbalsta daudz lielākā mērā vietējā līmenī, un arī šeit loma būtu spēlējama MVU. jo ieguldot vietējās tautsēmniecības attīstībā, tiks nodarbināti cilvēki. Un jaunu darba vietu radīšana ir kā sava veida ekonomiskās izaugsmas motors. Vēl bez tam vēlētos eh, redzēt nodokļu politikas koordināciju tādā līmenī, lai tiešām MVU varētu nodrošināt jaunu darba vietu izveidi. Diez vai to būs viegli nodrošināt, un tomēr uzskatu, ka tas varētu veicināt Eiropas IKP pieaugumu. Mums ir jānodrošina nodarbinātības palielināšana, un es to esmu nosaukusi par projektu, kurā e, ideālā gadījumā Katrs no MVU radīs vienu jaunu darba vietu. Eiropas Savienībā ir vairāk kā 20 miljoni MVU. Un ja katrs no šiem uzņēmumiem radīs vienu jaunu darba vietu, atbilstīgi samazinātos arī bezdarbnieku skaits, un tas būtu būtiski arī no nodarbinātības līmeņa skatoties. Es uzskatu, ka arī Eiropas Savienības ārējie aspekti ir jāņem vērā. Eiropas Savienības ārējās darbības dienests var radīt jaunas iespējas tirgus pieejamībai. Savienība var rīkoties un sekmēt to, lai jaunā ES ārējās darbības dienesta darbība būtu vērsta uz atbalstu sniegšanu MVU. Es vēlētos runāt arī par MVU sasaist un partnerattiecībām ar rūpniecību, ar akadēmisko vidi un ar citiem biznesa partneriem. Būtu ļoti nepieciešams veidot dabisku un ciešu saikni starp ražošanas nozari un jauninājumu jomu. Un ir jārunā arī par partnerību starp ražošanu un zinātniekiem. Trīs galvenās jomas šeit būtu jauninājumi tieši veselības pakalpojumu sniegšanā, un Eiropas Savienībā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nākamais ir autorūpniecība, kura ir cietusi milzīgus zaudējumus pēdējā laikā, un visbeidzot jauninājumi un vispārēja attīstība vidē nekaitīgas ražošanas virzienā. jā, Eiropas ražošanai jākļūst vidēji draudzīgākai. Vēl bez tam ilgtermiņa programmā būtu jāiekļauj arī augstākā izglītības līmeņa, sasni augstāka izglītības līmeņa sasniegšana Eiropas Savienībā. Līdz ar to, lai Eiropas Savienības darba tirgus kļūtu izglītotāks. Mēs runājam par demokrātiskām pārmaiņām. Šobrīd eh, Pasaulē ir gandrīz 500 miljoni iedzīvotāju, kuru vecums pārsniedz 65 gadus. Un pirmo reizi vēsturē šī vecuma grupa ir lielāka nekā grupa, kurā ietilpst bērni vecumā līdz 5 gadiem. Ir svarīgi veicināt iedzīvotāju dalību darba tirgu un radīt stimulus, lai mudinātu cilvēkus turpināt strādāt. Es uzskatu, ka Eiropā ir aktīvi jāinvestē jaunos cilvēkos, tādos, kur tikai sāk savu darbību darba tirgū. Šobrīd, diemžēl, Eiropā ir ļoti augsts jauniešu bezdarba līmenis, un es uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt gan senioru palikšanu darba tirgu, gan arī jauniešu vieglāku piekļuvu darba tirgumu un pirmo reizi iegūt darbu. Tas būs būtiski vēlamies izķeproties no krīzes. Nākamais. Mazie un vidējie uzņēmumi varētu palīdzēt eh, vietējās pašvaldībās eh, veicināt ekonomisko izaugsmi. Mēs eh, zinām, ka ļoti daudzas lauku teritorijas Eiropas Savienībā izmirst. Tās uh, tajās ir gan lielāks, tajās ir gan lielāks eh, bezdarba līmenis, gan lielāks atstumtības līmenis un eh, dzīves līmeņa problēmas tā saucamajās nepilsētu teritorijās arī ir svarīgas ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai. Mums ir jārunā arī par ilgtspējīgas attīstības iespējām. Un šeit būtu jāsniedz informācija sabiedrībai, lai palīdzētu vietējiem līmenim nodrošināt arī ilgtspējīgu sabiedrību teritorijās ārpus pilsētām. Un visbeidzot, pavisam īsi Labklājība un ekonomisko izaugsme tās nav atšķirams viena no otras. Šobrīd mēs dzīvojam ļoti smagas krīzes apstākļos, un politiski lēmumi ir nepieciešami, ja mēs vēlamies nodrošināt Eiropas Savienības nākotni. Šobrīd ir skaidrs zināms, ka tieši krīzes dēļ mums ir nepieciešama labāka koordinācija un labāka uzraudzība Eiropas līmenī. Un arī dalību valstīm ir jāizprot, ka tām ir jādara vairāk. Līdz ar to Eiropa pat par sevi jau ir ieaugusi savās drēbēs. Mums ir nepieciešama Eiropa. Mums ir nepieciešams mobilizēt Eiropā pieejamos resursus, un mums ir nepieciešams veicināt un palielināt mūsu ambīcijas, lai Eiropa tiktu galā ar šo krīzi. Jo patreiz krīze mūs ietekmē un ietekmēs arī turpmāk. Mums ir ekonomiskas un politiskas grūtības Eiropā, un Eiropa kā projekts vienmēr ir bijusi politiskas gribas izpausme. To ir nodrošinājuši Eiropas līderi. Un es uzskatu, ka arī šodien Eiropas vadītājiem ir jāspēr nepieciešamie soļi, lai politiskais projekts kļūtu par realitāti un lai sociālie aspekti arī sāktu darboties visos līmeņos. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Paldies, Bastos kundze, par šo ievadu. Tagad es gribētu vispirms. Um, dot vārdu Pervanšai Bēresai, referentei, un tad uh, un dosim vārdu koordinatoriem. Merci beaucoup, merci. Um... Paldies. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies, ka izmainījāt mūsu darba kalendāru salīdzinot ar to, ko uh, sākotnēji iedomājāmies, jo šādā veidā mēs varam uh, visus tematiskos uh, ziņojumus iekļaut šajā kopējā. Un ar Bastas kundzi, nu, ja tā var teikt, tad višķi tā kā pašmaucāmies ar um, galējo termiņu, bet, nu, tas viss jau ir bijis. Uh, um, izplatīts un viss ir informēti, bet es domāju, ka tas ir bijis nepieciešams, lai būtu šie tematiskie dokumenti, lai mēs patieši varētu iesaistīt ļoti dažādus viedokļus mūsu diskusijās. Un tas jautājums, par kuru mēs šodien runājam, kāds ir izskatīts šajā diskutiskajā, tematiskajā mm, dokumentā, manā skatījumā ir ļoti tāds kritisks, jo uh, Eiropas Savienība saskars ar daudzveidīgiem izaicinājumiem, un viens no mm, izaicinājumiem, un ar to ir saistītas mūsu rūpes un bairs, ir nodarbinātība un darba vietas. Ja mēs skatāmies uz lielu uzņēmumu un mazu un vidēju uzņēmumu stratēģiju, tad redzam, ka uh, MBU arī ir dinamiski un iesaistās ārējā tirdzniecībā. Realitātē mēs zinām, ka PMU ir praktiski. Uh, pirmie, kas veido darba vietas un lielākie darba vietu veidotāji vispār. Tādēļ mums īpaši jāpievēršas tam, kas viņus nodarbina un jāatbalsta viņi. Pievērsīšos jūsu teiktajam par solidaritāti, par vienas pieturas aģentūru izveidi, Un šeit man liekas, ka mēs eh, pieskaramies tām jomām, kas burtiski uh, sāk kustēties mm, vecāka gada gājuma cilvēki, no vienas puses ir noraizējušies. Bet no otras puses mēs redzam, kā arī viņu bērni saskars ar problēmiem un savā ziņā mm, viņiem arī uh, ar brīvprātīgo darbu un tam līdzīgi jādod viņu ieguldījums, lai atvieglotu nu, nedaudz jaunāks paaudzes. Uh, Mm, es tagad situāciju. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Un arī, teiksim, par šādu um, tādu tā kā brīvprātīgu ekspertīzi uh, atbalstot uh, MVU struktūras, dodot padomus. Un tas arī ir labs piemērs uh, paudžu solidaritātei. Manuprāt, šī ideja ir um, interesanta. Un tajos elementos, kurus jūs pieminējāt diskusijas laikā, ir trīs, uz kuriem es gribētu atsaukties. Nu, pirmkārt, šī apmācība. Šis jautājums ir nozīmīgs, uz to jāskatās ļoti, ļoti uzmanību. Un ir vēl divi jautājumi, kas ar to saskars. Tātad apmācība sociālā dialoga organizācija un dažu pakalpojumu eksternalizācija. Ja mēs raugamies uz šim trim uh, lielajiem sektoriem un uh, MVU, tad uh, jācaucas pirmkārt uz uh, to, kas mūs dara stiprus, kas MVU dara stiprus, un arī jāpalīdz no ārpus, nu jāorganizē tādus tā kā, nu jau varētu teikt, apkopēji, apkopojums uh, arī sociālā jomā. Mēs, protams, nevaram uh, specifiskās tiesības aizmirst, bet nu katrā gadījumā ir jāļauj organizēt darbu. Tātad idejas, kas tiek attīstītas, pēc tam, lai varētu redzēt, kā tas ir iegrāmatojams, jo jā. Ja MBU no ārpus iekvērt uh, pakalpojums, tad nu, nevar uh, to darīt arī pārmērīgi dārgi, bet no otras puses, piemēram, uh, uh, grāmatvedības vai arī uh, tehniskās, teiksim, tīrīšanas dienestu un tā tālāk. Tas ir kas uh, tāds, kas no vienas puses rada arī jauns uh, darba vietas un uh, arī līdz uh, referenti, kas raksta tematiskos dokumentus, ir uh, pievērsuši tam uzmanību un īpaši par to runājuši. Viens specifisks jautājums, uh, bet vēlreiz atgriezīšos pie apmācības jautājumiem. Es domāju, ka mēs nepievēršam tam pienācīgu uzmanību. Mūsu lielās stratēģiskās ambīcijas, piemēram, vidas jomā, uh, ir sasīts ar tādu ļoti konkrētu piemēru. Mēs zinām, kāda ir izaicinājuma. Ja mēs vidus jomā vienkārši domājam, ka no vienas puses tie ir liela strateģiski investēšanas eh, jautājumi un uh, sadalījuma tīkla veidošana, tad uh, lokālā pašvaldība viedokļa tas ir, piemēram, arī uh, renovācija jautājums, sabiedriskā transporta uzlabošanas jautājums un citi Piemēram, dzīvokļu renovācija. Ja mēs pievēršamies šim lokālajiem līmenim, tad ļoti bieži tie ir amatnieki, kas strādā. Un starp mūsu lielajām ambīcijām šeit Briselē un uh, brīdi, kad amatnieks uh, tieši reģionā piemēro uh, šo uh, jauno ideju, viņam jāzina, ar kādiem līdzekļiem strādāt, kādiem materiāliem. Mēs nedrīkstam to mm, atstāt novērtē. Tagad uh, mazā biznesa akts. Es domāju, ka tas ir tāds jautājums, ar kuru strādājam jau iepriekšējā sasaukumā. Un kāda tad ir šie principiālie ievirzes uh, uh, virzieni, ar kuriem strādājam tieši šajā sektorā? Paldies! Paldies, nākošais runātājs Bonsignore. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu vispirms apsveikt kolēģi. Paldies par ieguldījumu mūsu darbā. Gribētu uzreiz teikt, ka atbalstu to, ko viņa šeit ir rakstījusi, arī secinājumus, ko viņa ir uh, šeit uzsvērusi un ieteikums, tos es atbalstu. Šeit mums tiešām ir jāfokusējas uz izaugsmi. Tas ir būtiski. Mēs varam uh, veicināt labklājību, ja mēs spējam nodrošināt izaugsmi. Tātad uh, tieksme pēc peļņas ir jāpapildina arī ar atbildību. Man tas arī šķiet kaut kas ļoti būtisks. izaugsme un peļņa nedrīkst uh, tikt sasniegta tādējādi, ka uh, tiek aizmirsta darba vietu radīšana. Tas taču ir mūsu būtiskais mērķis turpmākiem mēnešiem un gadiem. Es domāju, ka Mums varbūt vajadzētu vēl vairāk padomāt par ilgtspējīgas labklājības koncepciju. Es domāju, ka ir pienācis īstais laiks, kad ir jāsaka skaidri, ka mēs rietumos dzīvojam pār saviem līdzekļiem. Mēs nevaram mūsu sabiedrību arī turpmāk attīstīt tā, ka mēs balstāmies tikai uz parādiem, visu laiku dzīvojam uz parāda. Globalizētā pasaulē, kādā mēs šobrīd dzīvojam, mēs nevarēsim tādējādi turpmāk pastāvēt. Tāpēc mums ir uh, tiešām uh, jāsaka patiesība. Eiropas Savienība varētu spēlēt ļoti būtisku lomu, ja tā spētu uh, 27 uh, dalībvalstīm un visai pasaulē uh, paskaidrot, parādīt, ka uh, ir pienācis beidzot laiks reāli skatīties uz šo situāciju. Labklājības, vidējās, vidusslāņa labklājības koncepcija ir jāizskaidro. Tātad mūsu šķietamā labklājība ir tāda, ka mēs dzīvojam tiešām pāri saviem līdzekļiem. Mums katrā ziņā ir, eh, protams, jānodrošina izaugsme, ja mēs vēlamies eh, saglabāt tagadējo labklājības līmeni, bet lai panāktu uh, straujāku izaugsmi, mums ir jābūt, uh, mums ir vajadzīga drosmīga politika, un es domāju, ka Eiropas Savienība varētu visā pasaulē šādu politiku veicināt, un mēs varam noteikti dot ieguldījumu šajā virzienā. Vēlreiz paldies referentei. Paldies tagad sociāldemokrātu grupas vārdā Koferātīkungs. Grazie, prezidente. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu vispirms pateikties Bastos kundzei par lielisko darbu, un jo īpaši par to, ka viņa konkrēti e, aprakstīja, cik svarīgi ir mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā. Vēsturiski raugoties, vidusslānis vienmēr ir uh, Uh, bijis elastīgākais uh, ražošanas un pakalpojumu jomā, un tāpēc mazie un vidējie uzņēmumi uh, vienmēr ir darbojušies ar tādu preciklisku efektu, jo īpaši lielākajās ekonomikas krīzēs, kuras ir pārcietušas dalību valstis. Un tāpēc es domāju, ka MVU ir jāatbalsta, jo tādējādi mēs varam atkal atdzīvināt Eiropas ekonomiku un kas ir īpaši svarīgi, kas man šķiet īpaši svarīgs. Tādējādi mēs uh, varam arī turpmāk saglabāt ražošanu šeit pie mums. Ir izplatījusies ideja, ka uh, nākotnē Eiropā vairs nebūs vajadzīgs ražošanas sektors, bet es domāju, ka šī ideja ir pilnīgi nepareiza. Un uh, pat paužot šo domu, mēs jau radam uh, risku. Un priekšlikums iet pretējā virzienā, proti pareizajā virzienā, ka šī svarīgā mūsu sistēmas sastāvdaļa ir jāizmanto un jāuzlabo. Un tāpēc ir uh, ļoti svarīgi uzsvērt uh, vairākus konkrētus jautājumus. Tātad vienkāršošana administratīvajā jomā, ko minēja referente, ir eh, būtisks aspekts, kas skar visu ekonomikas sistēmu, bet eh, visiem taču ir skaidrs, ka mazajiem un vidējiem uzņēmiem šis aspekts ir vēl svarīgāks nekā pārējiem. Administratīvās izmaksas eh, vai vienkārši šis laika faktors, tas laiks, kas tiek iztērēts, lai atrisinātu administratīvas problēmas, tas eh, ir konkurences faktors un konkurēt spēju tas mazina šis, eh, jo ilgāk laika tiek patērēts. Un tas ir svarīgs eh, visumā ekonomikā un vēl svarīgāks tiem, kuriem administrācija sadala, ehm, tad sastāda administratīvās izmaksas sastāda lielāku daļu izmaksās nekā citiem. Un tāpēc šī te vienas pieturas aģentūra vienkāršošanā ir ļoti būtiska. Bieži vien ir tā, ka daudz lietas ir sadrumstalotas, un tad tas noved pie tā, ka uh, ir jāpatērē milzīgs laiks, milzīgi ilgs laiks, kas nozīmē arī, uh, ka tas ir dārgi, un uh, tad var rasties arī dažādas domstarpības un konflikti, un ja būtu šī vienotā uh, viens pieturs aģentūra, tad tas būtu vienkāršāk. Un vēl ir svarīgi, kā šos uzņēmumus varētu atbalstīt. Uh, Uh, tādā virzienā, lai viņiem būtu pozitīvas attiecības ar jauninājumu un zināšanu sistēmu, proti ar universitātēm un pētniecības centriem. Šeit uh, tā tad ir būtiski, kā varētu veicināt šo uzņēmumu sadarbību. Tirgu, protams, tie var pastāvēt atsevišķi, bet ja uzņēmumi ir, ir nepieciešami jauninājumi un pētniecība, tad uh, Viņiem ir e, kopīgi jāvēršas e, šajās te universitātēs un pētniecības centros. Un e, šādiem stimuliem būtu jābūt uzņēmumiem. Un visbeidzot, lai šīs lietas sasniegtu, protams, ir vajadzīga tāda labvēlīga vide. Šeit es nedomāju uh, tikai ekoloģiskos faktors, bet es domāju visu šo te vīdi apkārtni, kur tiek īstenot šis darbības - pilsēta, reģions. Tur jau uh, pēc būtības ir iespējas uh, veicināt uh, ražošanu un šādu produktīvu darbību. Infrastruktūrai, protams, ir jābūt atbilstošai. Un es domāju, ka Eiropā vajadzētu uh, veidot arī tādus kā apriņķus, tādus uh, uh, reģionus, kur uh, tiek veikta kaut kāda ražošana, piemēram, tērauda vai uh, cita ražošana, tā saucamie distrikts. Tas noteikti nebūs vienkārši, bet es domāju, ka ar administrācijas starpniecību šeit var ļoti mērtiecīgi rīkoties. Tātad, piemēram, ja kāda pilsēta vai kāds reģions var izveidot infrastruktūru un izveidot arī apmācības centrus, tas ir milzīgs ieguldījums, lai uh, uzlabotu šī reģiona teritoriālo identitāti. Uh, Daudz reģionu varbūt ir eh, sadrumstaloti, bet, ja var šādā veidā veidot šo identitāti, tad eh, daudz reģionu to jau ir panākuši, un tā ir viņu firmas zīme, ja tā var teikt. Piemēram, dažkārt, ja tiek eh, runāts par kādu izēvielu, tad tiek pievienots klāt šis reģiona nosaukums, un tas ir tas, ko viss ir to sasaist. Un svarīgi ir arī tas, kas šeit darba dokumentā arī tiek teikts, uh, Uh, ja mēs to varētu atbalstīt, tas būtu ļoti labi. Paldies. Ūli Šmits tagad. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es vēlētos uzteikt Bastos skundzi par ļoti interesanto sagatavoto darbu dokumentu. Un, eh, protams, bez šaubām, Mums ir jāskatās uz ražošanu plašākā skatījumā Eiropā, īpaši uz ražošanas un MVU saik saikni. Neviens jau to neapstrīd, taču no otras puses mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs neatbalstītu tādus ražotājus un uzņēmumus, kuri nevar izdzīvot. Piemēram, nav nekāda jēga celt kuģus, kurus neviens nepērk, jo šie kuģi ir pārāk dārgi un gala beigās tie tāpat ir jānoraksta. Mums ir jādomā arī par visām mašīnām saražotām Eiropā, jo kādam jau tās ir jānopērk gala beigās. Un mums ir jābūt uzmanīgiem, izmantojot nodokļu maksātāju naudu valsts palīdzības sniegšanā šādiem uzņēmumiem. Tas ir pilnīgi vispārīgs dabas komentārs, ne pie viena konkrēti nevēršos. Vēl pāris īsi komentāri MVU uzsvars ir ļoti veiksmīgi izvēlēts, un arī kredītu pieeja maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā ir būtiska. Un tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu izvērtēt, kas tad notiek kapitāla tirgū, kur kapitāla prasībām ir dažādi līmeņi, un agrāk vai vēlāk bankām aptrūkstoties naudai, viņiem kaut kas būs jādara. Runājot par nākotnes MVU, mums ir jāskatās uz to no plašāka skatu punkta. Pakalpojumu direktīva ir stūrakmens vienota tirgus eksistencē un darbībā Eiropā. Un eh, šī, tas var novērst pie lielākas ekonomiskās izaugsmas un labklājības. Es uzskatu, ka mums parlamentā būtu vairāk jārunā par eh, par šiem jautājumiem, piemēram, tas, ka pakalpojumu direktīvā pacientu pārvietošanās nav pieminēta, ir skandāls. Jaunāk mēs nekļūstam neviens, un tomēr pacientu pārvietošanās tur nav iekļauta. Manuprāt, tas ir nožēlojami īpaši runājot par tiem cilvēkiem, kuri nevar saņemt adekvātu veselības aprūpu, viņiem nepieciešamo veselības aprūpu savā izcelsmes zemē, bet uz citu doties viņi nevar. Tātad šobrīd tiešām viņiem ir aizliegts doties uz citu valsti un saņemt adekvātu veselības aprūpi. Uzskat, ka mums to vajag risināt. Kā jūs ziniet, citu starpā arī Spānija ir viena no tām, kur to ir apturējusi, un varbūt, ka to vajadzētu pieminēt šajā ziņojumā. Pensiju schēma. Cits ļoti svarīgs jautājums. Eiropā ir nepieciešams ilgtspējīgas pensiju sistēmas, jo pa patreizējā sistēma, kā tiek iemaksāts no nodokļu maksātāja naudas un uzreiz izmaksāts pensijās, tā nevar darboties. Tātad cilvēki parasti dodās pensijā starp 60 un 70 gadiem, jā, starp 60 un 65 gadiem. Mēs nevaram izlikties, ka Eiropas iedzīvotāji nenoveco, un tas, protams, ir būtisks sloks sabiedriskajām finansēm. Izglītība. Tekstā par to ir ļoti veiksmīgi runāts, un šeit ir runāts par 3%. E, ir ļoti daudz valsts, kuras neizpilda šo robežu. Barozo kungs, ja pareizi atceros, teica, ka mums ir nepieciešams IAT Eiropā. Bet šī ideja kaut kur birokrātijas koridoros ir izšķīdusi, bet manuprāt tā bija ļoti veiksmīga ideja. Es zinu, ka šobrīd norit vesela virkne diskusiju, jo es uzskatu, ka mums ir nepieciešama tādas universitāte, tāda universitāte Eiropā, kur varētu tikt galā ar šīm problēmām. Nākamais dažādie izglītības līmeņi. Tie ir tā saucamie PISA eksāmeni. Gandrīz ikvienā uh, valstī no 8-9 gadu vecuma notiek šie PISA E, pārbaudas, un, piemēram, ir ļoti daudz bērnu, kur saka, nē, es negribu izpildīt mājas darbu, es labāk sēžu pie kompjūtera, bet varbūt, ka vecākiem viņiem vajadzētu pateikt, ka jā, bet ir 500 miljonu indiešu un divreiz tik daudz ķīniešu, kur sēž pie saviem mājas darbiem un kur tikai gaida iespēju iegūt tavu nākotnes darbu. Mums tas ir jādara. Jūs šeit pieminējāt eiro grupu un koordinētu, koordinētus nodokļus. Un tomēr varbūt vajadzētu pieminēt Eiropas Savienību tādos vispārīgos līmeņos, jo man visu laiku liekas, kā mēs tiešām spētu koordinēt nodokļus, bet mums tas ir jāpiemina. Šeit ir pāris deputāti no ārlietu komitejas un tika pieminēts ārējās darbības dienests. Un tomēr vēl nav skaidrs, kā tas darbosies. Jūs pieminējāt demogrāfiskās pārmaiņas, un tas ir ļoti būtisks nākotnes aspekts. Taču varbūt, ka vajadzētu šeit runāt par darbspēku pārvietošanos, un šeit tas neparādās. Būsim atklāti, Eiropā mums nav pietiekami plaša darba ļaužu e, pārvietošanās. Nākamais e, netiek runāts arī par imigrāciju. Mums būs nepieciešami imigranti, nemēģināsim tos tagad dzīt projām, un burtiski pēc pāris gadiem mēs būsim spiesti teikt, e, nākiet, strādājiet Eiropā. Un visbeidzot, jūsu dokumentā runa iet par, par globālo statusu. Tātad Eiropai ir jārīkojās globālā līmenī. Ko jūs ar to domājat? Man gal, galīgi nav skaidrs. Tātad vai tie ir globāli lēmumi, globāla darbība? Tātad es zinu, kad eh, es biju jaunāks, tika teikts, uh, domājiet globāli, bet rīkojieties lokāli. Es nesaprotu, ko jūs ar šo teikumu taisījāties teikt, jo, protams, ka cilvēkiem ir jāzina, kā viņiem rīkoties vietējā līmenī. Tātad varbūt paskaidrojiet šo te pēdējo teikumu. Äh, Jā, tagad äh, ir četri sarakstā, nolasīšu tos. Nikolaus Huntis, Artur Karins un Tonāta Hübner. Tātad tie ir tie četri runātāji. Sorry, uh, colleagues. Es atvainojos, kolēģi, man uh, drīz ir jādodas prom, tāpēc es gribētu pavisam īsi uh, izteikties. Paldies par šo interesanto dokumentu, galvenokārt par to lomu, kādu spēlē MVU. Un es gribētu tikai izteikt dažas papildu piezīmes par to, kas uh, būtu interesanti arī ziņojumam. Uh, bet eh, referente laikam. Ā, nu labi. Tātad. Es tikai. Jā. Ko es gribētu uh, redzēt papildus tam, kas te tika teikts? Uh, Es domāju, ka ir liels sektors, kas tiek atstāts novārtā, runājot par MVU sektori, un tie ir tie 10% no nodarbinātības, kas ir ne eh, valsts sektorā, ne arī klasiskajā privātajā sektorā. Proti tie ir uzņēmumi, kas ir privātās rokās, bet ir šī te uh, plašā schēma, ko sauc par trešo sektoru. Un, uh, tā ir tāda tā kā sociālā ekonomika, un es domāju, ka būtu ļoti svarīgi paraudzīties arī uz šo sektoru un tā īpašajām vajadzībām. Daudzās reģionālās attīstības politikās tas ir eh, ļoti dabīgs un eh, ierasts partners. Un tad, kad ir runa par eh, reģionu atdzīvināšanu, uh, vai ekonomisko aktivitāšu saglabāšana reģionos, kurus jūs norādījāt, un tā ir kopīga problēma visā Eiropā, ka lauku reģioni ir grūtībās. Šis sektors tur ir ļoti svarīgs, izšķiroši svarīgs, lai saglabātu būtiskus pakalpojumus, kas šos reģionus uztur pie dzīvības. Tāpēc mums vajadzētu arī pieņemt tojas ziņojumu dažus priekšlikumus. Tas tika pieņemts pagājušajā gadā ar plašu vairākumu tieši lai atbalstītu šos eh, mazos un vidējos uzņēmumus, kam ir daudzas kopīgas vajadzības, bet arī dažas specifiskas vajadzības. Un es domāju, mums vajadzētu izmantot eh, šo ziņojumu, lai uz to izdarītu spiedienu. Un vēl konkurences politikas atdzīvināšana arī palīdzētu, lai mazie un vidēji uzņēmumi eh, iegūtu kā vairāk manevrēšanas iespēju jo no otras puses ir aizvien vairāk oligopolu tirgos, šī tendence turpinās, un tas ir arī apdraudējums šiem sektoriem. Un visbeidzot, gribētu tikai vēl teikt, ka par dažiem ieteikumiem mums, manuprāt, ir jābūt konkrētākiem, proti vispārīgi aicināt vairāk uh, nodokļu stimulu. Es kā personīgi esmu tā kā vairāk pret šādiem uh, nodokļu sistēmas stimuliem, jo, manuprāt, nodokļu sistēma jau tā uh, cieš no milzīgas sarežģītības, kas uh, sarežģīja dzīve MVU. Bet uh, vispārīgi runājot, es uh, tiešām visam ļoti piekrītu. Un uh, es domāju, ka referente arī to apzinās, bet MVU uh, jautājums, protams, ir tikai neliela daļa no šī darba dokumenta nosaukuma, un tagad mums nebūs iespēju apspriest finanšu un monetāros aspektus šai eh, krīzes risināšanas stratēģijai. Un par ilgspējīgas izaugsmas jautājumu to aptvēra jau viens no iepriekšējiem dokumentiem. Tā kā jūs droši vien vēl runāsiet par šiem jautājumiem, lai tie netiktu pazaudēti galīgajā ziņojumā. Un es tiešām ceru, ka tad, kad apspriedīsim jūsu ziņojumu, šī zāle būs pilna, un tad mēs gūsim arī tādu kopainu. Es ļoti atvainos, bet tagad man jādodas projām. Nikolas Kuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Jā, paldies. Arī es gribētu pateikties un teikt paldies gan referendē, gan Bastas kundzei. Un uzsvērt to, ka tas atspoguļo, teiksim, mūsu centienus. Ar šo divu dokumentu apkopojumu arī pamatziņojums kļūs uh, labāks. Bet atsaucoties uz šodienas tekstu, es gribētu izteikt pāris eh, piezīmes un uzdot arī pāris jautājumus, jo nepiekrītu mm, dažos būtiskos punktos, bet tas, protams, ir saistīts arī ar šo jautājumu vispārējo skatījumu. Runa nav tik daudz uh, par šo tekstu, kā par tādām, nu, principiālām nostādnēm. Es piekrītu tam, ka a, eh, mazie vidēji uzņēmumi ir ļoti nozīmīgi Eiropai, ka tie ir nozīmīgi izaugsmēji. Manā skatījumā tomēr ir jāskatās, kas ir mazie un vidēji uzņēmumi, cik tālu tad uh, tas iet, uh, vai tas ir nodarbināto skaits vai kapitāla uh, plūsma. Kāda tieši ir definīcija? Šī ir, šis ir mans šis pirmais uh, jautājums. Un otrs jautājums. Uh, no kura brīža sociālā tirgus ekonomika būs eh, viens no būtiskākajiem mērķiem vai arī viens no lielākajiem, teiksim, iekarojumiem, bet nu nav tas tā, ka šī sociāla ekonomika vai tirgus ekonomika būtu, teiksim, tā visaptvaroša, vai tas ir tas, kas ir palicis pāri eh, no tā, uz, kā, uz ko Eiropa bija tik lepna pēc otrā pasaules kara, jo man liekas, ka tagad ir palikušas, nu, burtiski tikai tādas tā kā drupas vai pārpalikumi no tā. Uh, tirgi tagad mainās. Bieži vien pirmajā vietā ir vienkārši ieguvums. Nezinu tā īsti, bet vai mēs tiešām domājam, ka Eiropas Savienības panākums ir šī sociāla tirgus ekonomika? Ja kāds paraudzīsies uz Eiropas sociālo tēlu, tad taču varēs redzēt bezdarbnieku skaitu un arī to cilvēku skaitu, kas dzīvo zem iztiks. Uh, Eh, zem nabadzības robeža un, robežas un arī cik daudz cilvēku ir trūcīgi. Kas tad ir šī sociālā tirgus ekonomika? Tā tad eh, daudz jautājumu. Bet kādēļ tad mēs esam tik ļoti lepni? Par ko esam tik lepni? Jā, protams, ir jauns ietvers, eh, kurā mazie vidēji uzņēmumi var augt. Otra piezīme. Otra piezīme ir par a, konkurētspēja. Tekstā tas īsti tā nav rakstīts, bet, nu, Liekas, ka konkurētspēja ir tāds tā kā, nu, patīkams sacensības veids starp skolniekiem, kas eh, saņems eh, labākās atzīmes. Vai tas ir tas, ko mēs domājam? Es domāju, ka konkurētspēja un konkurence ir burtiski kā karš starp uzņēmumiem. Uh, tas nozīmē samazināt izmaksas, lielāku ieguvumu iegūt, monopolu stāvokli iegūt. Un nu, tas ir burtiski nu, tāds tā kā mežonīgs tāds stāvoklis. Tādēļ jāuzdod jautājums, nu kā tad vispār MBU var izdzīvot pretojoties, pretojoties tādam multinacionālam daudzveidīgam uzņēmumam. Uh, iet runa visu laiku par uh, um, algu samazināšanu, kā tad uh, mazie vidēji uzņēmumi vispār vēl var pastāvēt. Ja konkurētspēja uh, vēl uh, mainīsies un konkurence pieaugs, tad nezom, nedomāju, ka MVU varēs pastāvēt. Interesanti ir paskatīties arī uz attīstības tendenci, piemēram, pēdējo desmit gadu laikā. Kā MVU ir attīstījušies? Cik daudz vispār vēl ir? Cik daudziem bija? Uh, jāslēdz savas durvis, cik daudz ir jaunu dibinājumu un tā tālāk. Es domāju, ka šis ietvers ir ļoti, ļoti skarbs. Tas nemaz nav viegli. Domāju, ka konkurence nemaz nav nekas ne rozā, ne skaists skatāms, bet tā ir patiesi smaga cīņa. Un arī vēl atsaucoties uz to, uz ko norādīja iepriekšēji runātāji. Uh, Monopols, piemēram, nemaz nenāk par labu vidēji lielumu uzņēmumiem. Un vēl viens. Jā, nu, protams, ir skaista šī doma par vecāku gadagājumu cilvēkiem, bet kas tad tas ir? Par ko tad mēs runājam? Par to, ka darba dzīve vēl tiek turpināta, jā, bet, nu, līdz kādai tad rodbežai? Jā, protams, vecāku gadagājumu cilvēkiem ir pieredze, bet vai pieredzi nevarētu jau agrāk tad nodot tālāk jaunākiem darba ņēmējiem, cik, cik, nu, kad viņi sāk darbu. Doma, protams, ir laba, bet nu, mums ir jābūt uzmanīgiem vienkārši, lai uh, darba gadu skaits netiek vienkārši palielināts. Šeit jābūt uzmanīgiem. Un vēl viena mm, pieredze. Es zinu, ka mm, tiek um, diskutēts Taču klausoties vārdus par izglītību un apmācību, ka tai, e, tam jābūt saistītam ar tirgu, tad esmu ļoti noropējies, jo tas nozīmē, ka izglītība un apmācība būs komercializētas. Un tas nozīmē, ka arī e, tas, ko mācīs universitātēs, tas tiks saistīts ar to, kas ir nepieciešams tirgos. Un ja izglītība ir tagad instruments tikai uh, e, tirgumu un uzņēmējiem, un tam nav pašam savas vērtības, tad, manuprāt, mēs uh, ļoti attālamies no Eiropas demokrātiskiem un uh, garīgiem mērķiem. Es ļoti skeptiski izturies pret uh, šādiem apgalvojumiem un uh, vēl vairāki atsevišķi citi punkti. Tātad, piemēram, vēl uh, gribētu vairākos jautājumos uh, uzstāties, bet nu redz, ka man ir jābeidz uzruna. Tātad jauns struktūrējums ir nepieciešams finanšu sektorā. Visādi citādi, ko tad MBU uh, var darīt? Uh, valdības uh, pieņēma atbalsta maksājuma pakets un redzam, ka visa nauda ir nonākusi bankās, nevis reāli vidējiem maziem uzņēmiem. Es jau vairāk kārt par to esmu runājis, bet manuprāt ir nepieciešams šo finanšu struktūru pārstruktūrēt un varbūt, ka ir nepieciešams bankas, uh, kas tiek uh, veidotas tikai un pirmām kārtām, lai veicinātu vidēji uh, lielumu uzņēmumu darbību. Nu, tātad man ir tādi radikāli iebildumi. Referente, protams, uh, ir teikusi, ka mēs uh, turpināsim to pašu ražošanas sistēmas uh, attīstību Eiropas. Uh, rūpniecības modeli, bet es domāju, ka šim modelim ir jāmainās, un ja mēs to nespēsim, tad neizdzīvos uh, vidēji uzņēmumi, un mums nebūs izaugsmas, un arī nevirzīsimies uz priekšu. Paldies! Paldies, Hūbners kundze! Liels paldies, un es gribētu sākt ar sociālo tirgus ekonomiku, jo neviens eh, to vēl neminēja līdz šim, ja nemaldos, lai arī kas tas būtu, tas katrā ziņā ir jaunajā līgumā, tāpēc tas mums ir jāņem vērā. Un es gribētu pat riskēt eh, un teikt, ka šī te Eiropas eh, sociālā tirgus ekonomika deva mums zinām izturību smagākajās krīzes brīžos, un man ir arī sajūta, ka pamatelementi sociālajā tirgus ekonomikā, kas, manuprāt, ir sociālais kapitāls, eh, tagad eh, tiek apdraudēts šīs krē, krīzes rezultātā, kas ir daudz šķautņaina un diezgan ilga. Uh, Un mēs nevaram tā pilnībā vēl aptvert, kādas būs šīs krīzes sekas. Un tāpēc es domāju, ka mums tagad ir jādomā arī par uh, to, ka ir jāievēro uh, līdztiesība uh, un uh, ka tas varētu samazināties uh, turpmākajos gados, cilvēki varētu zaudēt apziņu, ka sociālajie aspekti ir svarīgi, tieši ienākumu sadalīšanā un tā tālāk, un ir arī risks, ka varētu parādīties jauns populisms, un uh, tas ir risks visām politiskajām saimēm, un tas var nozīmēt arī to, ka starp paudžu solidaritāte var vājināties, un es mm, šeit nedomāju tikai par klimatu pārmaiņām, bet es domāju par risku ka varētu būt uh, dažādas piekāpšanās budžetā. Tātad mums ir dilēma, vai mums paaugstināt pensijas, vai vairāk tērēt izglītībai, vai mums vajadzētu valsts līdzekļus dot pētniecībai, vai valsts atbalsta veidā kaut kādām jau esošajām nozerēm, kas joprojām rada daudz darba vietas. Tātad mums nākotnē būs uh, ļoti daudzas, daudzveidīgas un pretrunīgas budžeta prasības, kas vēl vairāk apgrūtinās budžeta konsolidāciju nekā šobrīd. Es to saku, tāpēc, ka es uzskatu, ka mums eh, šī ziņojuma sakarā, kuras uzskatu par ļoti interesantu un bagātu uh, idejās, mums varbūt vajadzētu arī pacelt eh, jautājumu, kas būs ļoti svarīgs nākotnē, proti uzticēšanās valsts iestādēm, jo mēs sagaidām no valdībām un no iestādēm ka tām būs jādara ļoti daudzas lietas, eh, kuras tās varbūt nedarīja pietiekam labi pirms krīzes. Un um, eh, šāda te vīde, laba vīde, ko radīt eh, mazo un vidēju uzņēmumu darbībā, ir tikai viena lieta, ko cilvēki sagaida no valsts un no valdībām. Un tāpēc es domāju, ka ir svarīgi apzināties, kādas ir sekas faktam, ka uzticēšanās valsts iestādēm ļoti lielā mērā būs uh, atkarīga no mūsu spējas izkļūt no krīzes un mūsu ekonomiku, bet arī sociālos pakalpojumus ilgā termiņā nodrošināt uh, tādu kādu uz ilgspējīga ceļa. Un, uh, ja mēs raugāmies uz valdību lomu šobrīd un uz uh, visiem šiem uh, fiskālajiem pasākumiem, uh, mums varētu būt situācija, kad eh, turpmākajos gados uh, valdībām, valsts iestādēm būs vairāk darba un tām būs uh, jābūt plašākām, lielākām. Un tas būs arī, uh, tas nozīmēs arī lielāks izmaksas nodokļu maksātājiem. Un es nezinu, vai tas ir mūsu ideāls. Tātad šie te pieaugošie izdevumi valsts iestādēm varētu radīt arī tādu papildus negatīvu attieksmi pret valdībām un radīt apdraudējumu dalībvalstu stabilitātei. Tātad šis jautājums, manuprāt, ir jāpatur prātā, jārisina, kad mēs runājam par valsts rīcības un intervences eh, kvalitāti un darbībām, kas ir jāīsteno. Otrs jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs un kas uh, ir minēts arī šajā ziņojumā, tā ir uh, milzīgā jauninājuma joma. Uh, loma tātad, kā krīze ir radījusi pārtraukums ražošanā, un tagad uh, valsts politikas vēršas galvenokārt uz šo trūkumu novēršanu, lai atkal atjaunotu ražošanu. Un mana sajūta ir tāda, ka ja mēs nepievērsīsim pietiekam daudz uzmanības uh, uh, ražīgumam un eh, tātad izaugsmai tikai domāsim to kā eh, par ražīgumu, tad mēs eh, pievilsim daudz cilvēku cerības, un es neesmu nemaz pārsteigta par šo te uzsvaru ziņojumā uz jauninājumiem, un es to arī atbalstu, jo lielākā daļa jauno darba vietu nākotnē tiks radīts droši vien jauninājumu uzņēmumos, tātad tie būs jauni sektori. Uh, kur būs lielākais skaits darba vietu, kas tiks radīts, un to ir svarīgi uzsvērt. Bet, ja mēs tagad raugāmies uz šķēršļiem, ar kādiem saskaras uh, eh, maziem vidēju uzņēmumu un kā tas nākotnē varētu izvērsties, tad uh, tas, ko Ola Šmits jau pieminēja, šis te jautājums par uh, finansējumu pasākumiem. Ja mēs uh, Eh, rēķināsimies ar to, ka jauninājumi būs aizvien būtiskāki nākotnē, tad būs vajadzīgs riska kapitāls, vajadzīgs eh, investīcijas, kas eh, virzīs uz priešu šīs aktivitātes, un tāpēc arī tā sauktā finanšu inženērija varētu būt instruments, ar kuru MVU varētu vieglāk piekļūt šādu veidu finansējumam, un tas ir ļoti būtiski. Uh, Bet vēl viens šķērslis, kas, eh, manuprāt, radās Kopenhāgenes kontekstā, kas bija gan izgāšanās, varbūt nepilnīgi, bet tomēr eh, tas ir, ja mēs tiešām gribam pāriet uz zemu izmēšu ekonomiku, tad eh, tur būs milzīgas iespējas pārveidojot ekonomiku, ne tikai transporta sektorā, bet arī citos sektoros, bet tas nenotiks, ja uzņēmums, uzņēmumu nesaņems uh, uh, drošību par to, kāda nākotnē būs klimata pārmaiņu standarti, jo daudz MVU ir vienkārši apjukuši, jo viņiem nav drošība, vai mēs paredzēsim 20% vai 30% CO2 samazinājumu, vai kādi būs šie nākotnes mērķi. Tā tad ir jābūt drošībai par nākotnes politiku, un tas maziem vidiem uzņēmumiem būtu ļoti būtiski. Uh, Un pēdējais jautājums, kas, manuprāt, arī ir svarīgs, un man liekas, ka to arī pieminēja Ole Šmits, ir mobilitāte. Un mēs bieži aizmirstam, ka darba spēka mobilitāte Eiropā ir, ja ne nula, tad ļoti ierobežota. Un tas ir eh, tāpēc, ka, ka iekšējais tirgus darbojas tā, kā tas darbojas, un uh, sociālo tiesību pārvietojamība arī ir ļoti ierobežota. Uh, Tātad šo uh, aspektu uzlabojot, mēs var, varētu palīdzēt MVU un tādējādi risināt ne tikai krīzes radītās problēmas, bet risināt arī lietas, ko neatrisinājām pirms krīzes. Paldies! Äh, Tagad uh, Kariņkungs, bet uh, Pervanškundze vienkārši grib īsi ko teikt. Nē, viņa vēlas uzstāties beigās. Jā, lūdzu, tad uh, Artur. Paldies! Paldies Bastas skundzē par eh, sagatavoto ziņojumu, tas ir rakatīgi interesants. Vēlējos tikai izteikt komentāru, kurš būs saistīts patiesībā ar Bastas skundzes teikto, Ulla Šmita teikto, Hībners skundzes teikto, proti pieeja kapitālam. Bastas kundze teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi atvērt atkal kredīta tirgus, un tomēr uzskata, ka varbūt vajadzētu uzsvērt uz līdzvērtību. Tātad, um, piemēram, Eiropā šodien, un ne tikai Eiropā, daudz politiķi runā par spekulatīvā kapitāla pārvietošanos, un tagad eh, runa iet par to, ka mēs vēlamies visā vainot spekulantus. Politiķiem tas ļoti labi izdodas, bet diez vai šajā vietā tas būs vietā. Tātad, ko tad kapitāls dara? Kapitāls grib augt, kapitālam ir jāaug. Līdz ar to svārstošās ekonomikā, tādā ekonomikā, kādā ir šobrīd, Kapitāls ļoti ātri svaistā, svārstās, proti kapitāls e, spekulē gan uz valstu parādiem, gan uz valūtām, gan uz uzņēmumiem. Taču MVU sektorā mums ir nepieciešams nevis tāds kapitāls, kas kas ātri mainās. Mums ir nepieciešams tās kapitāls, kas paliek stabils ilgāku laiku. Un no likumdošanas viedokļa raugoties, risinājums būtu tāds, ka mums vajadzētu pamudināt eh, valsts un privātos uzņēmumus, tajā, protams, vajadzētu iekļaut arī Eiropas Savienības eh, struktūra fondu līdzekļus, tā tad eh, privāto un valsts sektoru sadarbībā izveidot riska fondu, tātad, š, kur šis risks būtu sadalīts gan e, tādā lielākā diversitātē, un tomēr mērķim ir jābūt tātad inovatīvi MVU, tam ir jābūt galvenajam mērķim. Tātad, e, iedomāsimies ūdens glāzi, kur apgājas uz galda, galda, tad mēs paņemam vienkārši sūklu un mēģinam šo ūdeni savākt. Uh, Kaut arī mums ir milzīga finanšu krīze, mēs zinām, ka ir piemēram ļoti daudz kapitāla, kas ir izliets pāri visai pasaulē, un mums ir jāpaņem šis te sūklis, valsts privātā partnerība, un e, šis sūklis pēc tam jāizgriež tur, kur šī nauda visvairāk ir vajadzīga. E, bankas, protams, pirks un pārdos, bet mēs pārāk daudz uzliekam, un Bonsignors kungs arī pareiz teica, mēs dzīvojam pār saviem līdzekļiem. Un e, doma ir tāda, ka mums vajadzētu vairāk runāt par aktīvu finansētu ekonomisko izaugsmu un nevis pasīvu, proti kredītu finansētu ekonomisko izaugsmu. Arī es pats gribēju uh, izteikties un Holmājers kundz un pēc tam vēl uh, pervanš noslēgumā. Un, protams, arī Bastas kundze varēs atbildēt uz uh, visām runām. Šodien no rīta piedalījos konferencē to organizēja komisija, un tieši par to runāja, ko Artūrs tikko pieminēja, proti kapitāla pieeja mm, maziem vidējiem uzņēmumiem. Un būtībā man ir jāsaka, ka nu, tā jau nav jauna problēma. Šo jautājumu jau arī pirms gadiem skatījām, tas bija aktuāls. Un aizvien atkal un atkal politiķi Eiropas līmenī un nacionālās valstīs uh, uh, daudz runāja, skaļus vārdus teica, mazie uzņēmumi, vidēji uzņēmumi, mēs tos atbalstīsim, bet maz kas notika. Mazā biznesa akts tas eksistē, bet nu cik tā tad tas ir uh, īstenots un cik ātri? Mēs nedrīkstam aizvirst. Uh, Daudz MVU ir radījuši tos miljonus darba vietu, kuras neto līdz krīzē mums ir bijušas, un krīzes laikā daudz no tām ir zaudēts. Un daudz MVU ir, nu, burtiski arī čempioni savās jomās, tas nemaz nav daudz zināms, bet viņu sektoros viņiem bieži vien ir vadošā loma. Un es gribētu nākošos punktus uzskatīt par nozīmīgiem, ja mēs patiesi runājam par to, lai kapitāla pieeja atvieglot. Artūrs jau runāja par to, ka Eiropā tikai 30% no tirgiem un 70% no, tirgām, eh, no eh, tirgiem ierodas. Un Amerikā ir otrādi. Mums vajadzētu um, censties šo Amerikas eh, piemēru pārņemt. Bet jāskatās, lai mums vai nevajadzētu tādas speciālas biržas uh, vidējiem uzņēmumiem, kur vidēji vēl mazi uzņēmumi, tad var varētu um, iegūt kapitālu. Un otrkārt, praktiski visās uh, valstīs ir veicināšanas bankas, arī valsts. Uh, Vācijā arī ir tāda, tā ir KFV uh, kredītiestāvu uh, atjaunotnei, arī uh, Francijā tāda ir un tā tālāk. Es domāju, ka uh, mums ir nepieciešams uh, Eiropā tāda apvienība šīm uh, bankām, lai uh, Mm, pierobežas rajonos tos varētu pārobežu kontekstā a, darboties, un atbalstam ir jābūt, un tam nav jāsākas vienkārši no nulles. Bet uh, tas jau ir iespējams arī, teiksim, uh, kādai no šīm dalības uh, valstīm šai uh, banka apvienībai. Un darbība varētu turpināt. Un tomēr diezgan maz kas uh, notiek? Ja uh, mazs uzņēmums vēlas pārobežu kontekstā darboties, tad viņš sāk praktiski no nulles diskusijās ar banku. Un mums ir nepieciešams Eiropas patents, lai nodrošinātu to, ka tā attiecība, ka, attīstība, kas, ko mazā uzņēmumā izdara, netiek 27 reizes vēl patentēta. Tas ir pārāk dārgi un ilgi. Mums ir, mums nevajag tādu nodokļu harmonizēšanu, bet ir vienkāršošana, lai, piemēram, MVU, kas piecās valstīs darbojas, nodokļu bāzi un to ieguvumu bāzi varētu ņemt par bāzi aprēķiniem arī citās valstīs. Būs atšķirīgas nodokļu likmes. Uh, bet nu, arī kultūras ziņā mums ir nepieciešams izmaiņas, mums ir nepieciešams sasniegt tādu stāvokli, kā ASV, dodot tam, kas ir zaudējis otru iespēju. Ja kāds inovatīvi kaut ko mēģina un neveiksmīgi darbojas, nu taču viņš nedrīkst līdz dzīves beigām visās, visos reģistros kā nespējīgs tikt klasificēts. Viņam ir jādod otru iespēju, jo viņš ir pierādījis šo uzņēmēju uh, uh, drosmi. Un Arturs arī to pieminēja. Mums ir nepieciešama drosme. Uh, MVU 17 līdz 24 procentus uh, mm, uh, ņem uh, no šīs uh, private equity kapitāla. Un tagad ir jauns uh, direktīvas, kas uz to norāda, ka šie iesaists fondu nākotnē, ka viņiem būs eh, smagāk darboties. Es esmu par caurskatāmību un par, par uh, eh, pārskatāmību. Viņām nedrīkst um, pilnīgi neierobežot darbību tik atļaut, bet es nevēlos, lai viņu dzīve tiktu pārmērīgi apgrūtināta, uh, praktiski izkropļot pat konkurenci salīdzinot ar citiem tirgus aktoriem. Jo tad šis kapitāla avots uh, varbūt, ka tiktu zaudēts. Bet tieši tas ir šis uh, kas eh, inovatīvā sabiedrībā tiek izmantots. Un visbeidzot, bet nekā pēdējais, mums ir jābūt uzmanīgiem, lai grāmatvedības priekšlikumos eh, MVU uh, mēs varbūt tādu lielāku vienotību Eiropā radītu, bet no otras puses pēc iespējas vienkāršiem tiem ir jābūt, pēc iespējas mazai jābūt birokrātijas pakāpei un jāpievieno tie principi, kādi ir uh, vidē lielam uzņēmumiem. Jā, ir, jāraugs arī, teiksim, vēsturiski iegādes izmaksu principi un tā tālāk. Tātad ir daudzi punkti, kas ir īpaši jāievēro videi uh, uzņēmuma uh, attīstībai. Un šoreiz tiem ir jābūt ne tikai vārtiem, bet arī jābūt drošiem, ka uh, ir aktīva darbība. Tagad Holmairs kundze, tad uh, Pervanš un tad Regina Bastos. Um, hat, Priekšsēdētāja kungs. Uh, Mani nedaudz šis private equity jautājums nodarbināja. Noteikti, ka ir uzņēmumi, kas ir, kas pārstāv MVU un kas var izmantot šos private equity līdzekļus, bet ja es paraugos uz to gatavību lauku reģionos, attālinātos lauku reģionos investēt, tad, nu, jāsaka, ka šī gatavība investīt tomēr ir ļoti, ļoti ierobežota. Pat ja mēs uh, uh, mēģinam pārliecināt, un es, piemēram, um, pārstāvu uh, Vācijas daļu, kur ir robežas ar uh, Čehiju, un gatavība uh, reģistrēt, uh, uh, respektīvi investēt uh, šajā teritorijā, kas ir bijusi blakus dzelzceļa, uh, blakus uh, dzelz priekškaram, es atvainojos. Uh, un arī Čehu kolēģiem situācija nav savādāka, tad neskatoties uz to, ka šie projekti ir ļoti labi, tad gatavība investēt tomēr ir ļoti ierobežota. Tātad šī private equity ir ļoti nozīmīga, tas ir labs sektors, un mums vajadzētu to um, vairāk veicināt attiecībā uz MVU. It īpaši, kas skar uh, pieejamību šiem līdzekļiem. Bet no otras puses mums nevajadzētu tikai uz to paļauties, jo noteiktas veicināšanas programmas un arī lauku reģionu veicināšanas programmas, kuriem ir grūti mm, iegūt kapitālu. Ja vēl būtu tādas reģionālas bankas, bet arī reģionālas bankas ir inovācija gadījumos ļoti piesardzīgas, ja nu nav kādas veicināšana bankas eh, iesaistas vai vēl kas. Uh, tad viņas ir tādas ļoti atturīgas un kavējas. Tātad mums jāparaugās no mūsu skata punkta un jāredz, ka Eiropas Savienība nesastāv tikai no metropolēm met un centrālajiem reģioniem, bet ka ir ļoti daudz lauku reģionu, lauku apvedu, kas uh, kuras nedrīkst atstāt tikai situācijas uh, ziņā, nedrīkst investēt tikai metropolē un tad lauku reģionu tikai cīnās. Uh, un viņi cīnās pēc tam ar demogrāfisko uh, mm, spēku noplūšanu, un tam ir pilnīgi mm, smags tāds uh, blakus efekts, jo vairāk cilvēku dodas uz uh, pilsētām, tad arī, teiksim, pilsētās ir sociāls problēmas un lielāks problēma akjams nekā var pārvarēt, un tādās lielās urbānās vidēs tas bieži ir. Uh, Un agrāk tādas veselīgākas, mazākas lauku struktūras bija arī, varbūt agrāk bija arī tādas vājākas struktūras, kurām vairs nav iespējas attīstīties, ja šīs reitinga aģentūras vai ekvitakritī vai arī citi naudas devēji, lai nu kādi tie arī būtu, ja viņi tā ļoti neusticīgi skatītos uz lauku vidēm. Nu, paraudzīsimies tikai uz gatavību ēkas lauku vidē novērtēt tā, cik tās patiesi e, ir vērtas. Nu, tas e, nav tā. Tieši tagad e, nesen no Čehijas puses saskaros ar gadījumu, ka uh, novērtējot jaunu, tikko jaunu uh, uzbūvētu uh, ēku, novērtēja ar 20% no uh, ēkas vērtības. Tikai tādēļ, ka jo uh, konkursa uh, gadījumā, ja bankrota gadījumā ēku nevarētu labi pārdot, jo tā ir šādā pierobežas rajonā. Par to ir jāpadomā. Mēs nevaram, teiksim, tikai par tādiem reģioniem runāt, kas ir pilsētās vai ļoti, ļoti viegli sasniedzami. Mums vajadzētu domāt arī par lauku reģioniem un īpaši uh, tos iesaistīt arī tādēļ, ka m, mm, tie ir absolūti atkarīgi no uh, vidējiem maziem uzņēmiem. Paldies. Tagad pērvanša. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribēju pievērsties trīs punktiem. Pirmkārt par uh, sociālu tirgus ekonomiku un tās vērtējumu. Jo tas ir uh, tas, kas ir ietverts Lisabonas līgumā. Bet faktiski realitātei es esmu sapratusi, ka ir vairākas šī koncepta interpretācijas iespējas un ir jābūt uzmanīgiem, ko ar to saprot. Jo ja mēs neesam pilnīgā skaidrībā par uh, to, kas ir šī ideja, tad, uh, tad būtu grūti. Nu, katrā gadījumā. Um, sociālā tirgus ek, ekonomika aktieri un tas, kas ir par to rakstīts, un pas, patērētājs pilsonis ļoti bieži domā, ka nu, tas ir tā kā formatēts, ka viņam ir jābūt tādam labam sociālam aktierim, lai uh, tirgus labi darbotos. Tā nav tā ideja, ka ir nepieciešama sociālā politika, lai uh, sabalansētu tirgus vāru, tirgus spēku. Uh, Nu, man ir dažas šaubas attiecībā uz šo konceptu. Pasaku to pavisam godīgi. Un padziļinot šīs pārdomas, un uh, jau kopš uh, šī koncepta uh, iekļaušanas konstitūcijā esmu par to runājusi, es domāju, ka realitātē tas ir nu, nedaudz novecojis. Un ir jāuzmanās, kā to izmantojam a, pat labam. Un mēs redzam, ja jūs cīnties pret, piemēram, novacību un sociālo izstimdību, tad izaucinājums nav a, vien tikai nabadzīgos a, pārveidot par a, labiem patērētājiem tirgū. Tas a, ir drīzāk kāds, a, kuram dod. A, pieeju izglītībai, veselības aizsardzībai, dzīvoklim, pirms tas ir labs aktieris tirgū. Un kas ir labs aktieris tirgū? Labs patērētājs. Bet šeit jāsāc šis jautājums ar sociālo politiku. Tas ir tāds diezgan teorētisks jautājums. Mums ir maz laika tā izterzāšanai, bet no otras puses es gribētu, ka ir nozīmīgi, lai um, runātu par šo konceptu. Es gribu uh, drīzāk runāt skaidri, ka ir nepieciešama šī sociālā politika, lai sabalansētu iekšējo tirgu. Katrā gadījumā es negribu, lai šis koncepts tā divkosībā sākotnējā tiktu veidots. Tas, tas nenozīmē, ka uh, patērētājs tikai tiek labi izglītots, uh, lai tas būtu uh, patērētājs. Tas nav pietiekami. Mēs redzējām krīzes laikā, tas nerada šo uh, vienlīdzību, no kuras uh, izauga mūsu uh, sabiedrība. Uh, Otrs jautājums, ar ko gribam runāt, ir mobilitāte. Es domāju, ka pēdējo desmit gadu laikā, kas ir pagājuši, un Lisabonas stratēģijas izstrādes laikā, ir nu burtiski tāda apsēstība. Nepieciešams, lai cilvēki būtu mobili. Un uh, mēs neesam bijuši tik uh, mobili kā ASV, un mūsu tirgus nav bijis tāds, kas tik labi ir funkcionējis. Bet tas tā nav. Un uh, tika teikts, viens iemesls, kādēļ nav šīs mobilitātes. Jā, nu labi, Eiropas parlamentārieši to labi zina, ja, ja jūs pārvietojaties, viss jūs sociālās tiesības, nu viss nonāk tādā, nu, burtiski nekārtībā, un tad, kad mums pašiem jānodarbojas ar mūsu pašu lietām, un taču tas arī ir uh, mobilitātes jautājums, jārada tāda akceptējama noteikuma cilvēkiem. Uh, Un cilvēkiem nevajadzētu zaudēt pārāk daudz, un tas ir sarežģīti. Un bez tam humānā realitāte ar cilvēkiem. Mēs ļoti daudz esam um, rūpējušies, lai cilvēki būtu īpašnieku viņu dzīvokļa mājām, un uh, vai tad šeit arī nav tāda, zinām, pretruna, un bez tam starppauģu solidaritāte. Uh, Ja uh, cilvēki uh, noveco kļūst aizvien vecāki, taču ir nepieciešams jau laināks, eh, lai jaunāks paudzes pēc tam arī uh, rīkotos solidāri. Nu, es pat uh, ne, uh, uh, nes, ne, nevar iedomāties tādu situāciju, ka visi vecāki cilvēki ir pensijā un aizmirst kaut kādās vecļaušu mājās un jaunie cilvēki devušies prom kaut kur darbu meklējot. Uh, nu, mums ir jārunā par darba tirgus efektivitāti, un ir cits veids, kā pārdomāt. Vēl jau vairāk, ja mēs gribam atbilst mūsu mērķiem par ilgspējīgu attīstību, tad, nu, cilvēki taču nevar visu laiku 300 km braukt, lai redzētu viņu ģimeni un bērnu draugus. Būtu labāk, lai viņi strādātu tuvāk, lai uzlabotu vīdi, lai uzlabotu, piemēram, no apkārtnes un tā tālāk. Tur, kur tas ir iespējams, jā, protams, es tam piekrītu, bet es nepiekrītu tam, lai ekonomiskās izaugsmas uh, problēmu uh, Eiropā atrisinātu, uh, palielinot cilvēku mobilitāti. Un manā skatījumā tie, kas patieši ir mobili, ir vai nu ļoti bagāti, vai ļoti nabadzīgi, un uh, starp uh, abiem šiem jautājumiem, šim grupām um, jautājums ir savādāks. Un tagad par finansējumu. Uh, Mēs runājam par finansējumu, tas ir nozīmīgi, nu, bet var arī noslēgumā par to runāt. Žina Bastas eh, ziņojumā ir tie mērķi arī minēti, kāda ir ekonomikas finanšu krīzes izēja. Tas ir eh, MVU finansējums, un bieži vien par to tiek runāts kritiski un kritizēts. Kolēģis, kas norādīja uz eh, pieejamību, lai MVU būtu pieeja finansējumam ārpus banku sistēmas. Ja esam koherenti, tad uh, jāsaka, ka abām iespējām jādarbojas, lai MVU tiktu finansēti. Un visi atceras, ka Eiropas parlamentā toreiz, kad tika diskutēts par Bāzeles divi dokumentu, tad tas bija viens no izaicinājumiem diskutēt par šo jautājumu. Un es nezinu, vai jums ir šie skaitļi, bet manuprāt, mums ir ļoti maz šo to datu un banku sektorā. Uh, attiecībā uz dažādiem uzņēmiem, to profilu, to lielumu. Un mēs dzirdam to, ko mēs dzirdam, ka uh, eh, MVU saskars ar grūtībām saņemt aizdevumus. Bet esmu pilnīgi droši par to, ka brīdī, kad mēs definēsim par jaunu noteikumus banku sektoram, tā ietekme, kāda tam būs MVU finansējumam, ir kaut kas tāds, kas ir noteikti jāievēro. Visādi citādi nebūsim koherenti. Tagad par e, MVU kapacitāti un iespēju izmantot finansējumu ārpus bankām. Tas arī ir ļoti nozīmīgi, jo tad, kad mēs izstrādājam lielos likumdošanas aktus, jautājums par tirgu, par tirgu izmantošanu, par pārkāpumiem, tad jautājums par biržām un MBU, tas ir pilnīgi ārpus no mūsu galvēm, un tas ir kaut kas, kaut kas jauns. Uh, Mēs uh, redzējām uh, prospektus uh, direktīvas pārskatīšanu. Ja MVU ir jāpielieto šī direktīva, tad tam ir jāslēdz vai, nu, kā lai saka, ir jākļūst par. Uh, aģentūru, kas nodarbojas tikai ar šiem jautājumiem, jāpārveidojas. Tātad pieejas ir atšķirīgas, atšķirīgai pieeja ir jābūt, un mums ir jāmēģina atrisināt šis jautājums, jo, ja mēs sakam, ka MVU ir ļoti nozīmīgi, tad viņiem ir nepieciešama pieeja finansējumam, kas būtu, un šiem apstākļiem jābūt viņiem par labu. Paldies. Tagad Bastas kundze. Priekšsēdētājs gribētu referentē Bereskundzei un arī kolēģiem pateikties, kas uzstājās šajās diskusijās runājot par darba dokumentu. Es domāju, ka šis darba dokuments koncentrē uzmanību uz vienu tēmu, un tas burtiski ir tāds tā kā vadmatīvs kļūst, tie ir mazie vidēji uzņēmumi. Un jautājums ir tāds, kā MVU var kļūt par Eiropas Savienības burtiski tādu tā kā instrumentu sarežģītā ekonomiskā situācija. Tas ir Eiropas Savienības uzdevums arī attiecībā uz MVU palīdzētiem. Eiropas a, Savienība a, šajā jomā ir apgādāt ar īpašu pieredzi, un tādēļ mums jāmēģina to pēc iespējas labāk izmantot, lai izkļūtu no krīzes. MVU ir arī ļoti būtisks instruments sociālam taisnīgumam, jo MVU mm, uzņemas tādas tā kā sociālās taisnīg, tā sociālā taisnīguma garanta loma. MVU arī geogrāfiskā izpratnē ir tuvāks, teiksim, starp darba devēju un darba uh, ņēmēji, tas ir daudz, teiksim, tuvāks un ciešāks nekā starptautisks liels uh, um, kompānijas, un bez tam MVU ir daudz humānāks un daudz sociālāks uh, veids uh, nekā lielie uzņēmumi. Un tādēļ tas ir jāizmanto kā instruments, kas būtu par labu uh, visiem, kas varētu tikt izmantots visu labāk Daudzi iepriekšēji runātāji arī atsaucās uz to, ka MVU ir sociālās tirgus ekonomikas aktieri un darbojas tam tai uh, par labu. Arī manos ievadvārdos par to runāju gan darba dokumentā, gan arī uh, rakstveida dokumentā. Es uh, norādīju uz uh, šīm pamatnostādnēm brīvība, atbildība un solidaritāte Visas šīs vērtības jāskata kopā un tās dod uh, pienesumu, lai radītu sociālo taisnīgumu un sociālo tirgus ekonomiku, kuru vēlamies redzēt Eiropā. Tagad uh, pievērsīšos konkrētiem jautājumiem, nu, tiem, kas ir tādi mazāk filozofiski. Es domāju, ka tie ieteikumi, kādus uh, mēs uh, šeit izsakam, uh, un proti pārstrādāt uh, small biznesa, tas ir uh, balstīts uz uh, vairākiem pamatiem. Pirmkārt, definīcija, kas ir uh, ļoti skaidra definīcija, kas ir uh, mazs vidējs uzņēmums. Mums jāvienkāršo mehānismi, kurus uh, pielieto uh, MVU. Kā Koferatī kungs jau teica, mums ir jāsamazina birokrātija, kas uh, apgrūtiniem bija, un tā ir šī sociālā dimensija. Bez tam MVU jādod pieeja inovācijām. Tas var, piemēram, uh, būt uh, tāda satīklojuma uh, veidā ar universitātēm. Mazā biznesa akts ir jāpārstrādā arī tai izpratnē, ja mēs runājam par eksternalizāciju, jeb pieju tirgumu. Tajā daļā, kad mēs runājam par MVU, ir uh, jābūt uh, sadaļai, kurā mēs runājam par uh, noteikumiem un kā atbalstīt MVU, lai viņiem būtu labāka pieeja tirgumu. Tagad pievērsīšos uh, nacionālajai un lokālajai identitātei. Es piekrītu šai domai par teritoriālās identitātes stiprināšanas nepieciešamību. Es, piemēram, domāju par Eiropas fondiem. Tie uh, strādā par labu pašvaldībām, un šajā jomā būtu vairāk uh, jāstrādā. Kā arī pakalpojumu direktīva ir ļoti nozīmīgs instruments, lai varētu rīkoties lai uh, eh, MVU būtu lielāka iespēja darboties un reaģēt. Nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem un nevarēšu pilnīgi visas bažas kliedēt, kuras šeit tika pieminētas, bet vienu gan gribu pieminēt. Tika teikts, ka mums ir uh, jārīkojas globāli Eiropā. Eiropā ir 27 dalībvalsts Eiropas Savienībā, bet ko tas nozīmē? Ir arī valsts ar daudz sološu ekonomikas attīstību, kas uh, konkurē ar mums, lai arī sociālā sistēma šajās valstīs ir daudz savādāk. Un ir arī ASV, kas ir tāds ļoti spēcīgs partners vai arī pretnieks. Mums ir jāmēģina izdzīvot šajā pasaulē, un šajā pasaulē uh, Uh, kontaktējamies ar uh, visām valstīm, kas nozīmē, ka mums ir jārespektē un jāievēro uh, šīs attīstības, attīstības tendences. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mums ir jābūt ambiciozākiem. Bet tas savukārt nozīmē arī to, ka mums ir jāapzinās savs vājums, savi vājie punkti. Un viens no tiem ir tas, ka MBU ir grūta pieeja kredītiem kas ir absolūts e, izdzīvošanas jautājums, bet mēs zinām, ka MVU saskars ar problēmām, ar izdzīvošanas problēmām. Un tajā pašā laikā tas ir pamatelements, lai izkļūtu no krīzes, tādēļ viņiem ir nepieciešama pieeja kredītiem. Pereškundze jau runāja par to, ka ir divi pīlāri, uz kuriem balstamies - privātie kredīti e, vai valsts kredīti, un otrais - banku kredīti. Uh, nu, varētu domāt, ka būtu nepieciešama arī tāda kombinācija visiem šim trim kredītveidiem. Bez tam, ja mēs esam pārāk atkarīgi no tikai viena piedāvājuma, tad tas var būt bīstami vēl. Arī priekšstādājs Klīnskungs atzina, ka tirgus piedalās ar 20% un bankas ar kādu citu procentu skaidru, un MBU ir bieži uh, atkarīgi no banku piedāvājuma. Es negribu atgrie, padziļināt tās domas, kuras tika jau izteiktas, bet gribēju vēlreiz tikai teikt noslēgumā to, ka ekonomiskiem aktieriem jādod iespēja raudzīties nākotnē, un viņiem ir nepieciešama uh, drošība. Līdz ar to atbild uz uh, jautājumu, ko uzdeva Hībners kundze par nākotni. Ir ļoti nozīmīgs, lai visiem aktieriem būtu uzticība, uzticība tiem, kas pieņem lēmumus politiskā līmenī. Ja nav šādas uzticības, tad nav stabilitātes, tiesiskas stabilitātes un nebūs arī progresa. Uh, Tas ir viens no priekšnoteikumiem, uz kura jābalsta mūsu pārdomas. Tam jābūt ekonomiskam, solidāram projektam. Tas ir pamata nosacījums, lai būtu uzticība politiski pieņemtiem lēmumiem. Paldies par uh, to, ko teicāt, uh, Basas kundz. Paldies arī Pervanšai Peresai. Līdz ar to esam noslēguši ne šodienas, ne tikai šodienas sēdes, bet esam izskatījuši arī visu darbu programmu un Pervanša Bērēsa savu starpziņojumu jau ir pabeigusi, un tas tagad uh, tiek nodots tūkošanai, un pēc nedēļas 18. maijā otrdien mums būs iespēja uh, uzklausīt Pervanša Bērēsa prezentāciju par šo ziņojumu. Tātad tiksimies atkal 18. maijā. Un uh, man ir liels prieks, ka ceturtdienas pēcpazienā šodien vēl tik daudz tomēr atnāca un aktīvi piedalījās. Uh, Un paldies arī mūsu tematiskajai līdzreferentēji par viņas teikto un uh, tiksimies pēc nedēļas Strasbūrā.